8 modifica Sāksim ar 8. darba kārtības punktu grozījumu izdarīšana padomes regulā 169820005 par atbalstu lauku attīstībai un Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdz ar to sāksim balsošanu vispirms ar astoto punktu, pēc tam par devīto punktu, par tiešā atbalsta schēmām un pēc tam desmitais punkts. Tātad ir paredzēti trīs balsojumi šorīt. Un izskatīsim šos jautājumus secīgi, lai pēc tam varētu piedalīties uh, debatēs. Ja nav nekādu komentāri, tad sāksim balsot vispirms par astoto punktu. Vai esat gatavi? Sākam balsot. Vispirms devītais grozījums. Mēs vispirms, vispirms ir jābalso par reģionālās attīstības komitejas ceturto grozījumu. Tātad balsojam par Regiju 4 vispirms. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Regī 4. Noraidīts. Tagad devītais grozījums Tarabellā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Devītais grozījums ir pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 11. ir atsaukts. 4. grozījums tagad. 4. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. grozījums. Referents. Paldies. Beidzam balsot. pieņemts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Sestais grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums Lavija un citi. Sākam balsot. 13. grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad bloka balsojums, un tā ir patiesībā visvarīgākā daļa. Septītais, astotais, pirmais un otrais. Balsojam par šiem grozījumiem kopā. Beidzam balsot. Uh, pieņemts vienbalsīgi. Abbiamo gli ultimi tre. Tagad pēdējie trīs no reģī komitejas, reģionālās attīstības komitejas. Sākam balsot par pirmo. Beidzam. Noraidīts. Regī divi balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Man... Balsojam par Regī trīs. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par likumdošanas priekšlikumu kopumā ar izdarītiem grozījumiem. Balsojam. Beidzam balsot. Paldies. Votiamo sulla risoluzione legislativa. Apro la votazione. Tagad balsojam par rezolūciju, par likumdošanas rezolūciju. Beidzam balsot. pieņemta. Un tagad par, balsojam par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi par vienošanos pirmajā lasījumā. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Paldies! referentam. Passiamo al secondo. Pārējām pie otrā bal, uh, ziņojuma. Par, 73, uh, uh, par regulu 73 009 grozījumu, ar ko paredz kopējos noteikumus par tiešā atbalsta schēmām lauksaimniekiem. Arī šeit ir runa par saskaņošanu. Ja esat gatavi, varam pāriet pie balsošanas. Vispirms ceturtais grozījums. Bē, sākam balsot par ceturto. Beidzām balsot pieņemts. Tālāk 29. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums referenti iesniegts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie septītā grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 3. Tālāk balsojam par 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. sākam balsot. 36. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit astotais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Devītais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzām balsot noraidīts. Četrpadsmitais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Cetur, 40. grozījums ir noraidīts, un tagad ir iesniegts mutiskais Le, Oleņčeka grozījums. Vai jūs vēlaties mūs iepazīstināt ar šo grozījumu, vai ir kādam iebildumi pret mutisko grozījumu? Lūdzu. Vai jūs vēlaties uzstāties? Uh, mans uh, priekšlikums ir tāds, ka definējot mantojumu, ņemot vērā uh, nozīmību nacionālām uh, tiesību sistēmām, tad šai definīcijai jāpaliek ir dalību valstu ziņā. Tas ir jāformulē šādi. Normas attiecībā uz mantojuma definīciju nacionālajā likumdošanā un tam jāpaliek 43. pantā. Paldies! Ja neviens neiebilst pret šādu mutisku uh, grozījumu Olinčak kungu iesniegt, tad sākam balsot par to. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Apsveicu godāto kolēģi. Turpinām. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Beidzam balsot. 18. grozījums ir pieņemts. Tālāk 20. grozījums. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. 20. grozījums pieņemts. Tagad 22. grozījums un 23. abi kopā. Sākam balsot 22 un 23. Paldies! pieņemti. 45. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam blokā par Tātad balsojam blokā par 24., 25., 26., 1., 2. un 3. grozījumu. Balsojam blokā par šiem grozījumiem. Beidzam balsot. Šie grozījumi ir pieņemti. Tagad 48. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Tagad 27. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Balsojam par likumdošanas priekšlikumu ar grozījumiem. Balsojam! Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk par likumdošanas rezolūcijas projekts. Balsojam par to. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Un tagad par, balsojam par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi par, pirmā, par vienošanos pirmajā lasīmā. Balsojam. Paldies. Beidzam balsot. Šis uh, lēmums arī ir pieņemts. Tā tad šeit bija otrais, tas bija otrais saskaņošanas ziņojums, pateicamies referentam, un tagad pārējām pie desmitā darba punkta, darba kārtības punkta rezistence pret antibiotikām. Vai autori vēlas izteikties? Paldies, priekšsādātāja kungs, saka Palsens kundze. Paldies, godātie kolēģi. ir runa par diezgan vieglu darbu, varētu teikt, jo mums izdevās panākt vienošanos par 35 punktiem no 38 ierosinātiem. Par trim pēdējiem mums ne, neizdevās īsti vienoties, bet uh, Katrā gadījumā m, mm, teksts no tā e, nemainīsies, jo šeit ir runa par detaļām. 39. E, priekšlikums šeit es negluži piekrītu. Nav taisnīgi likt, e, salikt veterinārus kopā ar lauksaimniekiem. Un mums nevajadzētu šorī, šobrīd radīt papildus sarežģījumus lauksaimniekiem, bet uh, Atklāt runājot, mēs nevaram apgalvot, ka ziņojuma grozījumi padarītu viņu e, veterināru darbu grūtāku. E, šeit, protams, ir e, birokrātiski grozījumi. Mēs tāpat iebilstam pret 50. Jā, ir saņemtas lobbyistu vēstules ar uh, kuros ir uh, minēti kļūdaini statistikas dati. Un šeit ir uh, atspoguļoti statistikas dati par Dāniju un atsevišķas veterināru profesionālās organizācijas apgalvo, ka ir vairāk izmantots antibiotikas nekā iepriekš, bet tas neatbilst patiesībai, jo starptautiskās veselības organizācijas ziņojumā ir teikts pretējais. Uh, un šis, šie, šeit ir tik pieticīgi izteikumi, un mēs nevaram neko vairāk arī izdarīt. Šeit nav nekādas saistošas prasības, mēs vienkārši sakam, esiet uzmanīgi. Un mēs runājam par dzīvnieku labturību un tās saistību ar sabiedrības veselību. Un uh, ve, dzīvnieku veselība, dzīvnieku labturība ir saistīta ar sabiedrības veselību. Mēs zinām, ka pastāv saistības starp psihisko un fizisko veselību. Mēs runājam par labstajūtu, labklājību, un tas attieca, attiecināms uz visiem, gan uz dzīvniekiem, gan arī uz cilvēkiem. Un uh, ja ir atbilstoši nosacījumi, tad mēs jūtamies labāk. Un, kā to saka Dikastro kungs, 55. grozījumā es pateicos visiem par izcilu sadarbību. Liels paldies visiem! Paldies, Polsens kundze! Eh, tad ķersimies pie balsošanas, ja jūs neiebilstat. Tad, tad balsojums ir sācies 30. grozījums. 30. grozījums. Sākam balsot. Paldies. Balsojums beidzies. Tas ir pieņemts. 31. grozījums. Balsojums sācies par 31. grozījumu. Balsojums beidzies. Tas ir pieņemts. 32. grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Grozījums pieņemts. 33. grozījums. Balsojums sācies. 33. Balsojums beidzies. Grozījums pieņemts. 34. un 35. grozījums kopā. Tad 34 un 35 kopā. Balsojums beidzies. Grozījumi pieņemti. 36. grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts? Nē, priekšsēdētājs saka pieņemts. Apsveicam Hoizlinga kungu. 37. grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies pieņemts. 38. grozījums. Balsojums sācies. Pieņemts. 39. grozījums. Balsojums sācies. Pieņemts. Balsojums beidzies. Grozījums pieņemts. 40. grozījums balsojums sācies. Tātad 40. grozījums balsojums beidzies. Pieņemts. 41. grozījums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Eh, pāriem pie 43. grozījuma balsojums sācies, balsojums beidzies, grozījums pieņemts. 44. grozījums balsojums sācies, balsojums beidzies, pieņemts. 45. grozījums balsojums sācies. 45. Balsojums beidzies. Norēdīts. 40. Sastais grozījums. No 46. līdz 49. Balsojuma blokā balsojums sācies. Labi, tad balsosim pa vienam par šiem grozījumiem. Balsojam tikai par 46. Balsojums beidzies. Pieņemts. 47. 47. grozījums. Balsojums beidzies. Norādīts. Nē, šķiet, ka tas ir apstiprināts, saka priekšsēdētājs. Virzamies tālāk. 48. grozījums balsojums sācies. 48. 48. ir pieņemts. 49. grozījums balsojums sācies. Balsojums beidzies. Apstiprināts. Vai jūs vēlējāties vārdu? Jā, Tarbelskungs ir lūdzis vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu dzirdēt, kāpēc uh, uh, tad, ka, uh, kad ir runa par grozījumu 47. E, paritāti, un tā kā ir grozījums, tad ir nepieciešams vairākums, lai to pieņemtu. Manuprāt, tas tiek noraidīts. Grazie, Mark. Il segretariato ti dà ragione, quindi. Paldies, Mark. Sekretariāts saka, ka jums ir taisnība, tātad 47. ir noraidīts. Paldies, Mark. Ķeramies tālāk pie 50. grozījuma. Balsojam par 50. Balsojums beidzies. Ā, šķiet, ka jūs vēl balsojat. Vai jūs visi esat nobalsojuši par 50. Labi, balsojums beidzies. Noraidīts. 51. grozījums balsojums sācies. Labi, ir pieņemts. 53. grozījums balsojums sācies. 53. pieņemts. Balsojam par 54. grozījumu. 54. balsojums sācies. Nē, saka priekšsēdētājs kļūda. Balsojums sācies par 54. grozījumu. Balsojums beidzies. Tātad 54. ir pieņemts. 55. grozījums, balsojums sācies. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Tālāk grozījums numur viens balsojums sācies. Balsojums beidzies. Pieņemts. Grozījums numur divi. Balsojums sācies. Balsojums beidzies, pieņemts. Tālāk, trešais grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. Noraidīts. Pārbaudīsim? Nē. Saka priekšsādātājs, te ir paritāte. Jā, jāspiež uz pociņu, tad būs vēl viena balss klāt. Labi, atkārtojam balsojumu. Balsosim vēlreiz, jo šķiet, ka dažas no ierīcēm mēdz nedarboties. Balsojums par trešo sācies par trešo grozījumu. Beidzies. Noraidīts. Grozījums numur 4, Jēgle un Matjē. Divas daļas. Balsojam par pirmo daļu. Balsojums sācies. Ceturtais grozījums, pirmā daļa. Balsojums beidzies. Pieņemts. Balsosim par otro daļu. Joprojām par ceturtā grozījuma, bet otro daļu. Pieņemts. Turpināsim ar apsvērumiem. Piektais grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies grozījums pieņemts. Labi, balsosim blokā par 6, 7, 8, 9, 10 un 11. Vai jūs tam piekrītat? Tātad no 6. līdz 11. balsojums sācies. Balsojums beidzies. Balsojums blokā. Grozījumi apstiprināti gandrīz vienprātīgi. 12. grozījums. B apsvērumu punkts 12. grozījums. Pieņemts. 13. grozījums. Beidzies, pieņemts. Piecpadsmitais grozījums. Tagad balsojam par piecpadsmito. Balsojums beidzies. Noraidīts. Balsojam par 16. Beidzies balsojums. Noraidīts. Atvainojiet, bet grozījums ir noraidīts. 17. grozījums. Balsojums sācies. Vai visi ir nobalsojuši? Grozījums apstiprināts. 18. grozījums. Tātad balsojam par 18. Balsojums beidzies, grozījums noraidīts. 19. grozījums. Balsojums beidzies, pieņemts. 20. grozījums. Polsen un citu grozījums. Apsvērum punkts C 20. grozījums. Pieņemts. 21. grozījums. Balsojam par 21. Vai visi nobalsojuši? Grozījums pieņemts. Balsojam par 21. 22. grozījumu, tātad numur 22. Balsojums beidzies. Pieņemts. 23. grozījums. Balsojums beidzies. Pieņemts. Tagad mutisks grozījums. Paulsens kundze, vai jūs vēlējāties izteikties par šo grozījumu? E. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir runa par juridisku jautājumu. Vai eh, par eh, antibiotikām vai tās lietot eh, profilaksei vai dzīvnieku augšanas veicināšanai. Tas Eiropā ir aizliegts bet netiek kontrolēts, vai šis aizliegums tiek, tiek īstenots vai nē, un tas, kā jūs zinat, ir ļoti nepieciešams. Un likumdošana nedarbojas, ja tās izpildi nekontrolē un ja nav paredzēti sodi. Paldies! Ja neviens neiebilst, ja Elizabete atbalsta, tad mēs balsojam par otro mutisko grozījumu. Balsojums ir beidzies. Tas ir pieņemts. 25. grozījums. Balsojums sācies. Balsojums beidzies. 26. grozījums balsojums sācies. Pieņemts. Tātad balsojums beidzies, grozījums pieņemts. 27. grozījums. Balsojums beidzies. Pieņemts. 28. grozījums. Balsojums beidzies. Pieņemts. 29. grozījums. Balsojums beidzies. Pieņemts. Balsosim galīgajā balsojumā par rezolūcijas projektu grozītā veidā. Balsojums beidzies. Vairums balsojas par. Paldies Palsens kundzei. Labi, kolēģi, komisārs Džons Dalī ir ieradies. Uh, jā, Hauslinkungs komisārs ir ieradies, tāpēc aicināsim viņu uh, nākt un uh, izteikties par viņa programmu. Vispirms būs uh, brīdis pārtraukuma, un tad dalīkungs ieradīsies un stāstīs mums par savu darbu. Ja, äh, deswegen, das, äh, wenn der Dali da ist und der Kommissar da ist, dann lassen wir den noch eine Viertelstunde warten. Bene, se siamo pronti diamo inizio. Diamo inizio la... Vai esam gatavi turpināt darbu? Vispirms vēlos sveikt mūsu vidū komisāru Džonu Dalī. Viņš ir atbildīgs par veselības un patērētāju aizsardzības jautājumiem un mēs uh, vēlētos uh, dzirdēt uh, viņa stāstījumu par iecerēto. Mēs pateicamies par padziļinātu sadarbību ar komisiju un kā parasti komisāra kungs pēc jūsu uzrunas kolēģi varēs uzdot jautājumus un tad mums būs debates. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Labrīt, godātie eh, lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas deputāti. Es uh, jau gandrīz gadu esmu savā amatā un ir pagājis aptuveni gads, kopš es pirmo reizi uzrunāju jūsu komiteju. Uh, un es augstu vērtēju jūsu komitejas un parlamenta ieguldījumu, uh, un esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība arī nākotnē būs veiksmīga. Esmu gatavs jūs informēt šodien par uh, svarīgākiem punktiem šī gada un nākošā gada darba programmā un pievērstīšos svarīgākiem jautājumiem. Šajā uzrunā es, protams, ne, nevaru pieskarties visiem jautājumiem. Uh, sīkāk mēs dažus jautājumus varēsim izrunāt uh, pēc tam debatēs. Vispirms gribu runāt par dzīvnieku veselību. Un svarīgākais princips ir tāds, ka profilakse ir um, labāka nekā ārstēšana. Mēs zinām, kādu ietekmi dzīvnieku slimības var atstāt uz lauksaimniecību, ekonomiku un visu sabiedrību kopumā. Mēs uh, past, uzskatām, ka jāpastiprina kontrols pasākumi, lai nodrošinātu ilgspējīgu lauksaimniecības attīstību, ir jāapkaro dzīvnieku saslimšanas un jauns likums šajā jomā būs svarīgs izvirzīto mērķu sasniegšanā, un es ceru, ka šīs likumdošanas priekšlikums tiks apstiprināts nākošgad. Jaunajā priekšlikumā ir noteikti pamatprincipi, tādi kā uh, dzīvnieku audzētāju atbildība, uzņēmēju atbildība un veterināro iestāžu atbildība, kā arī dzīvnieku pārvadājumi, dzīv, uh, slimību profilakse un uh, bioloģiskā drošība. Ir paredzēta arī elastība piest pieskaņojoties eh, jauniem apstākļiem, jaunām slimībām un jāņem, ņemot vērā arī zinātnes un tehnoloģijas turpmāko attīstību, proti eh, jaunu vakcīnu paradā, parādīšanās, kā arī elektroniskās identifikācijas un kontrolas sistēmu uh, radīšana. Tas uh, šis priekšlikums radīs uh, pamatu uh, jaunā priekšlikuma izteikšanai uh, 2012. gadā. Ir jādomā par to, kā labāk izmantot esošos līdzekļus dzīvnieku veselības jomā un veicot steidzamus pasākumus. Ir uh, jāparādz noteikti pasākumi visā uh, pārtikas ķēdē un jārūpējas par dzīvnieku veselību. Tiek pārskatīti noteikumi, lai vienkāršotu pašreizējo sistēmu un lai veidotu integrētu pieeju visos sektoros. Ir nepieciešams uzlabot inspekciju efektivitāti, lai uh, dalību valstis finansētu kontrols iestādes uh, no uzņēmumu maksājumiem. Un tāpat ofit ir uh, nepieciešams modernizēt uh, veterināro medikamentu atliekvielu kontrolas sistēmu. Ir jānodrošina harmonizētāka pieeja Eiropas Savienības līmenī ar mērķi pārvarēt pašreizējo fragmentāciju, izveidojot kopēju sistēmu attiecībā uz visām precēm, kas tiktu kontrolēts uh, uz robežas tā, tās ievadot Eiropas Savienības teritorijā. Ir uh, tāpat uh, paredzēts par veterinārām robežu kontrolēm un specifiskiem noteikumiem. Šie noteikumi savulaik veiksmīgi darbojās, uh, bet tie ir ļoti sarežģīti un tie būtu vairāk jāsaskaņo ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tāpat uh, tiek domāts arī par fiziskām inspekcijām un jaunu pieeju, izmantojot jaunās tehnoloģijas uh, un uh, jaunos datu apkopošanas metodes. Līdz ar to varētu efektīvāk izmantot kontrolas resursus, nodrošinot, ka uh, kontrole uz ārējām robežām atbilst katras preces riska profilam, runājot par pārtiku, dzīvnieku barību, dzīvniekiem vai augiem. Es domāju, ka šī visaptverošā pieeja paaugstinās saskaņotību, efektivitāti un koordināciju robežu kontrolas sistēmā visā Eiropas Savienībā. 2012. gada uh, programmā ir paredzēts uh, jauns tiesību akts par augu veselību, kas, uh, kuras mērķis būtu pasargāt Eiropas Savienību no bīstamu mm, organismu izplatīšanās Eiropas Savienībā, saglabājot ainavu un pasargājot no uh, kaitēkļiem, kas klimata pārmaiņu ietekmē varētu izplatīties Eiropā no citiem kontinentiem. Izvērtējot augu veselības režīmu, mēs konstatējām, ka ir nepieciešams vairāk domāt par profilaks. Tāpat tika konstatēts, ka trūkst resursu, kas mazina šī režīma efektivitāti un rada lielus um, izdevumus vēlākos posmos. Un mm, mēs runājam par to, ka būtu nepieciešams lielāks finansējums nekā 12 miljonu eiro, kas ir šobrīd paredzēti līdz 2020. gadam. Un uh, es gribu teikt arī, ka uh, augu pavairošanas un sēklu izplatības tiesību akti arī tiek pārskatīti, lai samazinātu administratīvo slogu un veicinātu inovācijas. Tagad es vēlos pievērsties dzīvnieku eh, labturībai. Šo rudenu esmu paredzējis prezentēt eh, ziņojumu par dzīvnieku pārvadājumiem un to regulējumu par to, kā atrast efektīvāko risinājumu pastāvošajām problēmām. Komisijas mērķis ir apstiprināt līdz šī gada beigām jaunu stratēģiju dzīvnieku labturības jautājumā. Pagājušā gada maijā parlaments nobalsoja par Polsonas ziņojumu, sniedzot uh, savu viedokli par dzīvnieku lab uh, labturības Eh, situāciju un stratēģiju parlaments aicināja pieņemt Eiropas Savienības tiesību aktus par dzīvnieku labturību un izveidot atsauces centrus. Mēs ļoti nopietni uztveram parlamentu priekšlikumus. Un turklāt es atzīstu, ka turpmāki pasākumi harmonizācijas jomā ir nepieciešami. Jo projām dzīvnieku labturības nos noteikumu īstenošana rada nopietnas problēmas vēl joprojām. Tu pie visu Un to pušu es pēdējā. Es esmu aicinājis da aizlās uh, progres. Dažas dalību valstis ir atbildējušas uz manis uh, izteikto aicinājumu. It's working. Chiedo scusa, no, c'è un problema di is a problem of translation, but it's not. The... Ir uh, zināmas problēmas ar tūkojumu radušās, bet šeit vairāk ir runa laikam par koordināciju, nevis par mikrofonu darbību. Lola? Eh? No, no, è un no, problema no. di cabina di regia. Te- telefonino è spento. Sono tutti accesi i telefonini, non problema. Eh? Your mobile. No, no, it's switched off. There is no problem of phone. Šeit nav nekādas telefona radītas problēmas, bet, protams, telefons, telefonam būtu jābūt izslēgtam tomēr. Bet. Mm -hmm. Sorry for that. I'm sorry for that, but I hope they can. Es atvainojos, es ceru, ka tehniskās problēmas ir tagad atrisinātas. Jā, tagad viss kārtībā. <clears throat> Tātad. Es šo jautājumu par dējēju vistu krātiņiem esmu pacēlis divās pēdējās lauksaimniecības padomēs un aicinājis dalību valstis sniegt trūkstošos datus par aizliegumu īstenošanas nā, sasniegto progresu. Dažas dalību valsts ir reaģējušas uz šo aicinājumu, bet uh, citas uh, nereaģē. Tie lauksaimnieki, kas investē dzīvnieku labdarībā, uh, nedrīkst nonākt neizdevīgākā situācijā tādēļ, ka citi nerīkojas. Un tagad pāris vārdi par komisijas priekšlikumu par ģenētiski modificētu organismu audzēšanu. Uh, es uh, uzmanīgi sekoju Lainenkunga atzinumam un komisija ir paredzējusi ņemt vērā nacionālo pasākumu proporcionalitāti, uh, un uh, attiecībā uz uh, ģēmo audzēšanas ierobežojumiem. Uh, jūsu ierosinātāji, ierosinājumi papildinās priekšlikumu ar um, mērķi, lai tas tiešām sasniegtu izvirzītos mērķus. Nu, un ir arī ir arī citi priekšlikumi līdztekus uh, tam, ka dalību valstīm būtu tiesības atļaut vai aizliegt ģēmu audzēšanu. Uh, šis uh, dalību valsts ir īpaši pieprasījušas um, um, izstāšanās klauzulu šajā jomā. Uh, š, uh, vides komiteja šorīt nobalsoja uh, Lapāža ziņojumam grozījumus. Un gribu teikt, ka mēs esam apņēmības pilni sadarboties ar iestā, likumdevējām iestādēm, līdz šis priekšlikums tiks apstiprināts. Godātie deputāti, pateicos par jūsu uzmanību, esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus un atbildēt uz jūsu jautājumiem, cik vien tas būs manos spēkos. Paldies. Paldies, komisār. Paldies par šo jūsu programmas kopsavilkumu, kas ir tik piesātināta un piepildīta ar svarīgiem jautājumiem, kas ir aktuāli arī mūsu komitejai. Tagad pāriesim pie diskusijas. Vispirms koordinatori un vārds Desa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, paldies, komisāri, ka šodien ieradāties pie mums lauksaimniecības komitejā. Un jau atskatoties uz iepriekšējo vēlēšanu periodu, es uh, varu teikt, ka jūs esat viens no tiem komisāriem, kas uh, lieliski sadarbojas ar parlamentu. Man arī darbā ar jums ir bijusi laba pieredze, un Uh, koordinācija, ko jūs esat ieviesis, ir, no, ir novērsusi daudzas barjeras sadarbībā ar noteiktām dalību valstīm. Jūs zināt, par ko es runāju. Un uh, runājot par patērētāju aizsardzību, šeit ir svarīga arī lauksaimniecība, un jūs jau pieminējāt būtiskos akcentus. Es uzskatu, ka jūs esat uz, pareizo, uz pareizā ceļa. Eiropā noteikumi ir jāsaskaņo, lai e, nenotiktu konkurences kropļošana, bet jūs pieminējāt arī. Jūs pieminējāt arī e, jomu, kas ir ārkārtīgi svarīga e, komisijai arī tirdzniecības komisāram, proti plānot slēgt eh, divpusējs līgums ar Merkosūru valstīm. Un eh, iepriekšējā mandāta periodā mēs eh, pieņēmām stingrākus augu aizsardzības mehānismus, un tagad mums konsekventi ir jāpastāv uz to, ka drīkst importēt tikai tādus lauksaimniecības produktus, kas atbilst mūsu lauk standartiem. Eh, jā, ir aizliegti noteikti līdzekļi eh, augu aizsardzības eh, standartu ietveros, bet ir jāceras, ka šeit ir runa arī ar pas, par pasaules tirzniecības organizācijas nolīgumiem. Uh, un es aicinu veicināt to, ka Pasaules tirzniecības organizācijas nolīgumi tiek grozīti tā, ka tiek ievērot arī mūsu standarti. Par šo jau ir notikusi, notikušas sarunas dažādos fórumos, ir citēts arī bijušais Vācijas kanclers Helmuts Kols, un uh, tika norādīts, ka šeit situācija ir līdzīga kā ar automašīnu importu proti, ja Dienvidkorejieši vai citi pārdod automašīnas Eiropai, tad šīs automašīnas drīkst braukt pa mūsu ielām tikai tad, ja tās atbilst mūsu tehniskajiem standartiem. Tāpat arī attiecībā uz pārtiks produktu un lauksaimniecības produktu importu tie drīkst importēt tikai tad, ja tie atbilst mūsu, nevis kādiem citiem standartiem. Runājot par dzīvnieku aizsardzību, lauksaimniecības interesēs ir ieviest piemērojamus noteikumus. Jūs, jūs pieminējāt dzīvnieku pārvedāšanu un pirms uh, dažiem gadiem šādu piemērojamu uh, noteikumu nebija. Bija lauksēmnieki, kas uh, pārvadāja dzīvniekus kilometriem tālu Un tad pēkšņi izrādījās, ka viņiem ir eh, jāatskaitās par to, kā tad un cik tālu viņi šos dzīvniekus pārvedā, kas viņiem nekad agrāk nebija jādara. Līdz ar to prasībām ir jābūt īstenojamām. Jūs pieminējāt arī vienkāršošanu. Ir ļoti būtiski, lai visi jūsu plānotie un ieviestie eh, pasākumi būtu pēc iespējas vienkāršoti, lai nerastos jauns birokrātiskais loks. Uh, bet uh, visa šī sistēma būtu labi iztenojama arī no pārvaldes viedokļa. Es jums vēlu veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Paldies, Alberts Santos kungs, pēc tam Džordžs. Paldies, uh, komisāri. Paldies, komisār. Ļoti rūpīgi klausījos jūsu prezentāciju un lielā mērā piekrītu darba priekšlikumiem, kurus jūs prezentējiet. Un papildus tam es domāju, ka tos varētu konkretizēt ar, ar panākumiem. Man ir divi jautājumi. Vienu no tiem uzdeva jau kolēģis Des, tā ir kontrola robežām. Komisāra kungs sacīja, ka varētu eh, piedāvāt uzlabojumus sistēmai. Ja Un eh, sanitārā robeža ir mūsu pēdējā robeža. Un šeit ir jābūt prasība savstarpīgumam, lai varētu vislabākajā veidā aizsargāt mūsu lauksaimniekus. Un kā jau sacīja Desakungs, eh, varbūt jūs varētu paskaidrot labāk, kā šīs kontrols uzlabot. Mans otrs jautājums, komisāra kungs. Jūs to pieminējāt savā, neminējāt savā prezentācijā šo ļoti delikāto tēmātu. Tas tika apspriests Beļģijas prezidentūras laikā un attiecas uz eh, kaulu miltu izmantošanu. Un gri, eh, gribētu zināt, kādas ir perspektīvas gramotāju baru piebarošanā. Šis jautājums ir eh, ļoti delikāts ne tikai sabiedriskajai domai, bet arī e, savu eh, spiedienu izdara nozars, kas zaudē konkurētspēju. Uh, uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģi kolēģiem un paldies komisāru kungam par to, ka ieradāties šeit, lai iepazīstinātu mūs ar jūsu programmu turpmākajiem gadiem. Es vēlētos runāt par dažiem aspektiem attiecībā uz dzīvnieku veselību. Jūs jau pieminējāt identifikāciju un varbūt jūs labi zināt, ka uh, uh, tiek runāts par aitu identifikācijas sistēmu Eiropā, un šī sistēma ir raisījusi pretrunīgus argumentus, un no tās ir baidījušies daudzi lauksēmnieki, kas nodarbojas ar aitkopību. Vai jūs varētu komentēt, kad tiks eh, not kad būs notikusi šīs identifikācijas sistēmas eh, īstenošanas fāze, vai jūs varētu tad eh, izveidot kopsavilkumu par problēmām, kas ir eh, radušās, lai varētu tad spriest par šo sistēmu? mani kolēģi no īrijas varētu būt līdzīgās domās par šī regulējuma praktisko ieviešanu. Eh, tāpat runājot par dzīvnieku labturību, tika pieminēti pārvadājumi, un arī tā ir ļoti būtiska joma. Savos komentāros jūs norādījāt, ka paraudzīsieties, kā notiek harmonizācija un ieviešana attiecībā uz dzīvnieku pārvadājumiem. Es gribētu pajautāt, uz kādiem aspektiem jūs koncentrēsieties šajā darbā, un uh, šajā nozare un manā valstī pavisam noteikti nevajag vēl jaunus likumus. Mums ir vajadzīgi likumi, kas var tikt labi īstenoti un kas harmonizētu procesu Eiropā. Kāda būtu jūsu komentāri par šo jautājumu, kādu kurus jūs esat izvēlējies un kādus pasākumus plānojat veikt? Visu beidzot jūs runājāt par vistu būrīšu jautājumiem. Jūs uh, sacījāt, ka mēģinat panākt uh, noteikumu ievērošanu dalību valstīs, bet es vēlos atgādināt, ka mūs šķir tikai astoņi mēneši no izšķirīga datuma un 80 miljoni ogu, olu visticamāk eh, nebūs eh, sav, savietojama ar šiem noteikumiem, netiks atzītas par atbilstošiem. Kāds tad ir jūsu plāns B? Uh, pēc 2012. Eh, gada 1. janvāra, vai jūs varētu paskaidrot, eh, kā tad mēs varam nodrošināt šo noteikumu ievērošanu, un ko mēs darīsim, ja 80 miljonu olu pēkšņi kļūs uh, noteikumiem neatbilstošas pēc uh, eh, 12. gada 1. janvāra, un ko tad jūs teiksiet ražotājiem, kas ir ieguldījuši miljonus sistēmās, lai varētu atbilst šiem uh, regulējumiem, bet nespēs to nodrošināt? Paldies! Grazie, George. Martin Hošling e poi Hashworth. Paldies, George Hosling kungs un Hashworth kungs pēc tam. Paldies, komisāri, par to, ka ieradāties. Es vēlētos uzdot pāris jautājumus, kas man radās eh, klausoties jūsu teiktajā. Mm, par vienu lietu jau tika runāts, proti, jūs eh, norādījāt, ka vēlaties eh, vienkāršot pasākums attiecībā uz dzīvnieku dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām. Un uh, vēl pavisam nesen Vācijā bija dioksīna skandāls. Cik tālu jūs esat tikuši ar šo pasākumu īstenošanu, ko jūs uh, ierosināt, piemēram, mūsu valdībai Vācijā? Un, un uh, es atceros, ka jūs man uh, nosūtījāt uh, jau savu nostāju, bet es vēlējos jums jautāt, uh, Tad vēl par klonēšanas jautājumiem. Pēc diskusijām eh, nostājas ir kļuvušas eh, pretrunīgas, bija runas par eh, projekta izstrādi. Vai tas joprojām ir spēkā, vai arī jūs mēģināsiet iet kādu citu ceļu? Vai mēs te varēsim runāt par kopīgu iniciatīvu? Es, protams, jums piekrītu attiecībā uz uh, augu ievešanu. Un uh, man ir jautājums, jūs pērn mums teicāt, ka jūs uh, nevēlaties uh, nekādu toleranci attiecībā uz, uz uh, sēklu ieviešanu. Un uh, Jautājums ir, vai šāda pati nulles tolerants tiks piemērot arī attiecībā uz barības eh, ieviešanu. Jautājums ir, eh, cik daudz tad eh, šādu importu tika noraidīti, jo tie neatbilda kritērijiem. Būtu jauki, ja mēs saņemtu kādus konkrētus datus. Tālāk dējai vistu jautājums. Tas tika jau vairāk kārt uzdots, un uh, tas vēl ir uh, skaidrāk jāpauž. Jautājums ir, kas notiks pēc tam, kad uh, šī direktīva tiks pieņemta, ir ļoti daudz jautājumu, un uh, lauksaimnieki arī gaida uz atbildēm. Tālāk par uh, šiem ģenētiski modificētajiem augiem. Eh, jā, mēs eh, strādājam pie jaunās likumdošanas, bet eh, cik tālu Eiropā ir pavirzījies darbs ar EFSAS reformu, ar, ar, ar robežu noteikumiem Eiropas Savienības valstīs. Arī šeit mēs gaidām uz atbildēm, un tā ir ļoti būtiska tēma vai arī mēs to vienkārši atstāsim pašu dalību valstu ziņā. Paldies Martina, Džeimsam Nikolsonam vārds. Un paldies priekšsēdētāji. Es domāju, vairums no jautājumiem, par ko es vēlos runāt, jau tika pieminēti no citu runātāju puses, tāpēc es izteikšos īsi, runājot par dējēju vistām uh, burīšos. Uh, jūs sacījāt, ka daudzas no dalību valstīm vēl nav reaģējušas bet uh, es vēlētos teikt, ka tās valstis, kas ir pakļāvušās noteikumiem, viņas nedrīkst nonākt neizdevīgākā situācijā. Lēn kungs jau jautāja, kāds ir jūs plāns B, jo termiņi tuvojas beigām un būtu vajadzīgi kāda drošības buferi. Es piekrītu jūsu teiktajam. Likumi tika izstrādāt, un mēs nedrīkstam sodīt tos, kas tiem ir pakļāvušies un reaģējuši uz mūsu prasībām. Runājot par Merkosūru jautājumu, es piekrītu Alberta teiktajiem, bet es pamanīju, ka komisārs izteicās par līdzīgiem standartiem, nevis vienādiem standartiem. Zināt, komisār, līdzīgi standarti un vienādi standarti nav viens un tas pats. Es uzskatu, ka standartiem ir jābūt vienādiem. Jūs nevarat sagaidīt, ka ražotāji Eiropā pakļaujas eh, mūsu Eiropas standartiem, bet vienlaicīgi tiek importēti produkti, kas ir ražot atbilstoši netik stingriem standartiem. Vides komitejā vakar uh, un es esmu savas grupas eh, referents attiecībā uz gaļas jautājumiem, eh, par to tika runāts. Un manas reakcijas tika raksturītas kā emocionālas, bet es pats esmu no apvienotās karalistes, kur mēs pieredzējām problēmas gaļas ražošanas jomā. Un uh, ja mēs baros, ja mēs izmantosim uh, šos kaulu miltus kā barības vielu gan vistām, gan uh, citiem dzīvniekiem, tad man ir jāteic tā, ka patērētāji noteikti vēlēsies, lai šis process būtu simtprocentīgi drošs. Tā ir problemātika, ar kuru ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Uh, Jums ir jābūt stingrai, ticamai nostājai, un jums ir jāgūst sabiedrības atbalsts, jo es esmu drošs, ka būs arī nelabvēlīga attieksme, ka būs arī neusticēšanās noteiktos aspektos. Mēs jau esam pieredzējuši, ka, zinām, tablīdu laikraksti padarījuši šo jautājumu par lielu problēmu, tāpēc mums ir jārīkojas ar šo jautājumu ļoti delikāti. Ideja nav slikta, bet ir jāievēro liela piesardzība. Paldies, Džēms. Turpināsim. Šķiet, ka eh, vēl viens runātājs ir pieteicies, bet eh, pātrināsim mūsu diskusiju. Ļoti daudz ir vēlējušies izteikties. Paldies. Uh, Kolēģi jau ir izteikušies pirms manis. Problēma, ka, ka... Es eh, do... Eh, man šķiet, ka ir eh, jānodrošina tas, ka Eiropā tiek ievesti tādi produkti, kas atbilst visiem standartiem, un turklāt ir jāizvairās no nelojālas konkurences. Uh, Es saprotu, kā atrast šeit atbildi nav nemaz tik viegli, jo šī cīņa jau eh, ilgst kopš seniem laikiem, taču mums ar komisiju ir jādomā par kopīgu stratēģiju, lai mēs varētu atrisināt jautājumus. Varbūt jāparedz lielas um, Eh, soda naudas āšvārds nākošais. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pateikties komisāram par komentāriem, bet ir divi konkrēti jautājumi, par kuriem es vēlos izteikties. Pirmais attiecas uz eh, ģenētiski modificētiem organismiem, kā jūs zināt, eh, tie ir iekļauts vienā no priekšteikumiem. Un es ar prieku atzīmēju to, ka jūs lietojat vārdu proporcionalitāte Es gribēju identificēt to, kādā veidā jūs varēsiet līdzsvarot komerciālās intereses un, un augu krus selekcionēšanas un have or what proposals to regulate will you have with regard selekcijas intereses. Un e, es apzinos, ka šo jautājumu ļoti daudz lauksaimnieku uzdot. Tā ir problēma pati par sevi jā. ar uh, sēklām, drošām, drošām sēklām, bet uh, komisijai šis jautājums būtu jāiekļaut darba kārtībā. Uh, Tālāk nākamais punkts Uh, attiecas uz it īpaši runājot par attālākiem reģioniem, piemēram, manā reģionā, kur ir eh, praktiski neiespējami eh, eh, ievērot kritušo, kritušo dzīvnieku prasības. Un mums eh, pieaug eh, ganāmpulku uzturēšanas izmaksas, eh, tāpat arī vietējās pašvaldības nespēja subsidi, subsidēt šīs schēmas, un es gribētu dzirdēt kādus atbalstošus vārdus no jums, ka tiks kaut kas darīts lietas labā. Paldies, Alsonas kundze, un pēc tam Tarabellā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisār. Eh, Dalīkungs, ka esat kopā ar mums, lai varētu apspriest mums būtiskos jautājumus. Es neuzskaitīšu tos jautājumus, kas jau tika uzdoti, bet es gribētu uzdot jautājumu, vai mēs varētu nodrošināt veselības aizsardzības Eh, līmeni, dzīvnieku labturības līmeni. Šeit ir nepieciešama kopīga kontrolas likumdošana, jo grūti ir pateikt, kuras tad ir Eiropas standarts šodien, jo pastāv lielas atšķirības starp dalībvalstīm. Ne tikai likumdošanas ziņā, bet arī runājot par kontroli un praksi. Uh, un attiecīgi ir jāsaista kopā šie abi elementi. Tālāk otrais punkts - sistēma, kas ir balstīta uz risku, kuru mēs e, veidojam visās jomās, tas pastāv. Tas attiecas arī uz e, pārtikas e, preču kontroli. Esmu mazliet nobažīsies, jo risku līmenis nav pietiekami skaidrs un saprotams vietējiem inspektoriem, tiem, kuriem ir jāīsteno kontroli ikdienā. Šeit vēl aizvien mēs saskaramies ar pārāk lielām atšķirībām starp izvērtējumiem, un tas ir jau bīstami, jo tas Eh, palīdz veidot negodīgu konkurenci, kas nebūtu nav nepieciešama iekšējā tirgu. Ir nepieciešams ražotājiem, lai eh, noteikumi, lai likumdošana, viss būtu eh, salīdzināms. Par to mēs runājam tad, kad bija runa par importu, par nosacījumiem, kam ir jābūt vienotiem, bet tas pats ir jātiecina arī uz iekšējo tirgu, lai nebūtu pārāk liela atšķirība starp dažādiem ražotājiem. Vai šeit būtu runa par lauksaimniecību, vai par tirzniecību, par sabiedrisko ēdināšanu, ir nepieciešamas precīzākas, stingrākas formulas tad, kad mēs runājam par šām risku analīzēm. Tālāk. Kādā veidā mēs lai mazliet tagad eh, atgrieztos pie priekš sacītā eh, un balsojuma eh, pār vakcīnu zilās mēles slimības gadījumam. Mums būs vesela jauna moskītu paudze, un ir jāparedz tas, kas varētu atgadīties nākotnē. Paldies, vicepriekšsēdētāji Polsona, nākošais runātājs Stara Bēla. Sveicināt komisāru! Kopš 28. marta pirmdienas, vai precīzāk 29. marta rīta, mēs zinām, ka jūs atbalstat klonēto gaļu un dzīvnieku uh, klonēšanu. Jūs ļoti labi runājat par eh, dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību, un es gribētu, lai jūsu vārdi atbilstu jūsu darbiem. Tāpēc es gribētu zināt, kāpēc 28. martā, vai precīzāk 29. martā, eh, sarunās starp parlamentu un padomi klonētas gaļas sakarā, ņemot vērā sacīto, eh, un paļaujoties uz informāciju, es gan nebiju klāt pats, bet Eh, šķiet, ka Testorija kundze izteicās visai agresīvi šajā dienā, un komisārs Degukts, kas ir beļģu ultraliberālais komisārs starptautiskai tirzniecībā, bija ļoti labvēlīgi klonētāji gadai un e, dzīvnieku klonēšanai, e, pilnīgi noniecinot Eiropas pilsoņus un e, Eiropas parlamentu viedokli, un es gribētu zināt, vai, un šeit ir E, pretrunas starp to nostāju, kādu jums būtu jāizstāv Eiropas patērētāju, un tīri komerciālo loģiku, kura tad e, triumfēs. Pagaidām un līdz šim triumfē e, ultrakomerciālā, ultraliberālā loģika. Un es gribētu zināt, vai nākotnē jūs vairāk domājat aizstāvēt, aizstāvēt patērētājus. Mm, piemēram, Polsens kundze runāja par dzīvnieku aizsardzību un labturību, bet tajā pašā laikā viņa ir ultraliberālas pozīcijas e, komercijas ziņā. Tātad tas veido šizofrēnisku mazliet situāciju. Mēs nosakām ļoti stingrus eh, noteikumus mūsu ražotājiem, bet eh, atveram savas durvis vienkārši velns viņu zinakām. Tāpēc es gribētu zināt, vai mēs varētu izvairīties no tā, ka pieņem, tiek pieņemtas nepieņemamas lietas patērētājiem. Ko jūs domājat? domāt šajā sakarā. Paldies! Paldies, Marks, Stefans, Lefals, pēc tam Žose Dofē. Es gribēju tikai sacīt pāris vārdus. Pirmkārt, atbalstīt Marka Terabēlas sacīto ir tomēr. E, Eh, mazliet jāpadomā par to, ka Eiropa pozicionē sev pasaulē un ka tā runā par dzīvnieku labturību un eh, patērētāju aizsardzību. Šeit sanāk divas pilnīgi di diametrāli pretējas runas. Šo jautājumu jums uzdod eh, parlame parlaments. Mēs meklējam noteikt standārtus divpusējās sarunās. Vai jūs to atbalstat? Vai komisāru kolēģi atbalstīs šo pozīciju vai nē? pirmais punkts. Otrais punkts par ģēmo lauksaimniecības komitejā strādāja un pēc tam vidas komiteja strādāja pie šiem jautājumiem, un es gribētu zināt, kāda ir situācija padome un komisijā. Vai jūs atbalstīsit pozīciju, kur arī nostāju, ko visdrīzāk es ceru ieņems parlaments stiprinot noteikumus un tos nosacījumus, eh, lai neizmantotu GMO sēklas. Žozē e- Bovē un nākošais Reiders. Eh, paldies, komis, eh, priekšsēdētāji, lai sveicinātu komisāru. Man ir trīs jautājumi un pēc tam viena piezīme pēc Mārka Tarabēla sacītā. Viņš ļoti labi izteicās, bet Eh, vajadzētu komisijai norādīt, ka jāizvairās no 80. gada notikumiem, kad eh, mēs gribējām uzspiest hormonus slopkopībā, kas pēc tam izpaudās kā patērētāja boikots. Ja rīt būtu vismazākais risks klonētu Eh, klonētas gaļas importam tiktu pacelti vairoki visās patērētājsardzības organizācijas un pirmie upuri būtu lopkopļi, kuru tirgus tiktu krietni ierobežots. Tāpēc es lauksaimnieku interesēs eh, lūdzu ieņemt nostāju stingri pret klonētas gaļas importu. Tagad manas trīs piezīmes. Pirmā. Par likumdošanu, kas tiks veidot jūsu priekšlikumu sakarā. Es dzirdēju, ka NV komiteja šorīt nobalsoja un gribētu sacīt, ka esmu gatavs piekāpties, lai gan es pilnīgi em, e, skaidri oponēju ģēmo nacionalizācijai. Bet es varu tagad piekrist šiem, šai nostāju, ja mēs varam parādīt, ka tā ir pāreiz likumdošana, jo visi tie elementi, ko jūs piedāvājat, visi noteikumi, kas varētu aizliegt audzēt ģēmo, ir labi, ja tie ietilpst 2012. gada pārskatu ietvaros. Kā tad? Ja visu šie elementi var būt globāls analīzes ele, e, e, elementi GMO, tad esmu gatavs pat publiski to Eh, aizstāvēt. Eh, nākamais sēklas jautājums, to pieminēja arī Mārtiņš Hauslings. Ir skaidri jānorāda, ka nekādas eh, iecietības nebūs pret ģēmo sēklām, tas nav filozofisks, ne ētikas jautājums, bet multiplikācijas jautājums. Ja mēs pieņemsim 0,1%, nākošajā gadā būs 0,5% un tā tas viss pieaugs, jo ir šis e, multiplicējošais faktors. Tāpēc mums ir jābūt e, stingriem. Tas ir zinātnisks un agronomisks jautājums. Trešā piezīme e, zemnieku, la, lauksaim pa, pašu sēklas. Mēs esam jautājums. Mēs esam atzinuši bioloģiskās daudzveidības nozīmi, lai varētu cīnīties pret bādu pasaulē. Mums ir ar jaukta struktūra, kurā mēs veidojam Eh, esam nostājušies eh, pret bioloģisko daudzveidību, kur lauksaimnieki nevar izmantot pašu sausēklu. Eiropa ir izvēlējusies eh, COV. Un aizvien vairāk firma iesniedz patentus ar jaunām tehnoloģijām, tādām kā mutaģenēzi. Šis jautājums arī tiek, apsprie, tiek apspriests EFSA, pārtiks drošuma aģentūrā un par jaunajām biotehnoloģijām, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam pasargāt lauksaimnieku eh, sēklu, sēklas, kas ir ļoti daudzveidīgas. Paldies, Žozē, nākošais Reimers. Jā, danke. Auch ich begrüße es, dass Sie heute. Jā, paldies. Arī es eh, priecājos par to, ka jūs šodien vēlaties ar mums pārunāt savu darba programmu, un es vēlos jautāt, vai jūs eh, jau pieminējāt to datu eh, apkopošanas aspektu? Eh, jautājums ir, kas tad šos datus piegādās, vai ģimeņa gadījumā nebūs dubultas datu apkopošanas, un vai tas būtu efektīvi? Uh, Tālāk attiecībā uz datu apkopošanu tos nevajadzēs nevien apkopot, bet arī izvērtēt. Tas nozīmēs, ka palielināsies eh, pārvaldes izmaksas, palielināsies darba apjoms. Tālāk eh, attiecībā uz ģimenes uzņēmumiem un uh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, Principā viņiem uh, visu dienu jau tā ir jānodarbojas ar savu produktu ražošanu, bet vakarā tad vēl būs jānodarbojas ar datu uh, apkopošanu. Vai uh, būtu iespējams kādu struktūru izveidot, kas ar to nodarbotos, vai arī tas būtu kā papildus lokus šiem uzņēmumiem? Vai šie apkopotie dati būtu tālāk ievietoti datu bankās, un kā tad tālāk būs ar datu aizsardzību, lai ik viens nevarētu tiem piekļūt? Un uh, lai eh, līdz ar to netiktu apdraudēta konkurētspēja. Tālāk eh, tam, ka eh, zemnieki iesniedz šos datus, tādēļ bieži vien notiek tā, ka citi uzņēmumi var piekļūt šiem datiem un izvērtēt šos datus, izmantot tos savā labā. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tālāk man ir ļoti konkrēts jautājums, vai komisijai būs drosme pēc uh, vistu būrīšu aizlieguma panākt to, kas tiek slēgta tie uzņēmumi, kas uh, nav ievērojuši šos noteikumus. Un tālāk jautājums par dzīvnieku pārvadāšanu. Vai tiks ņemts vērā arī tas, ka palielinās uh, kautuvi skaits? Un, Detroit kautovi koncentrācija, un eh, mēs nedrīkstam ierobežot eh, pārvadājumus eh, noteiktos kilometrāžās, un te pašā laikā ir teritorijas, kur nav šo kautuvi, un šie dzīvnieki tur būs jānogādo. Kā tad bīsti būs ar šo problēmu? Paldies, priekšsēdētāja, paldies par to, komisāri, ka ieradāties pie mums šajā komitejā. Es vēlējos uzdot tikai vienu jautājumu, jo pārējos jau uzdeva mani kolēģi. Jā, mums par to jau bija rakstveida viedokļu apmaiņa. Jūs eh, šobrīd vadāt sarunas ar dalību valstīm par to, kā īstenot jaunos noteikumus, dažas dalību valstis ir izrādījušas lielāku vēlmi sadarboties, citas netik lielu, un uh, dažām valstīm ir problēmas ar īstenošanu, dažas vēlas mazāk sadarboties. Un es piekrītu Raimērsas kundzei, ko jūs darīsiet, vai jums ir plāns B, tātad uh, kāda būs jūsu rīcība attiecībā uz tām valstīm, kas nevarēs saulēcīgi ieviest šī, šo būrīšo aizliegumu. Vācijā notiek diezgan uh, kaismīgas diskusijas par šo uh, jautājumu. Uh, mēs jau agrāk sākām darbu ar šo vistu būrīšu aizliekšanu, un līdz ar to ir bijuši arī zaudējumi tirgu un ražošanā. Merci, komisār, cette... Paldies, komisār kungs, par šo viedokļu apmaiņu un atvainojos, ja es atkārtojos, uh, atkārtojot kolēģu iepriekš teikto konkrēti desa kunga teikto, bet uh, šie jautājumi atkārtojas tādēļ, ka problēmas ir nopietnas un prasa skaidras atbildes. Uh, lauksaimniecības komitejā mēs bieži runājam par starptautiskiem nolīgumiem, kas apdrauda uh, lauksaimniecības nozares. Ja mēs nepieprasīsim appusējību normu jomā, tad pastāvēs liels risks, ka notiks konkurences kropļojumi, kas um, kaitēs mūsu lauksaimniekiem un pastāv arī sanitārie riski Eiropas patērētājiem, jo mēs nevarēsim garantēt, nevainojam produktu kvalitāti. Jautājums, kādu stratēģiju esat iecerējis īstenot, lai pastiprinātu kontroli pār importētiem ražojumiem un lai nodrošinātu informāciju patērētājiem, uz ko viņiem ir likumīgas tiesības. Paldies! Paldies! Uh, komisāri, par dējēju vistu direktīvu. Būtu derīgi zināt, cik dalību valstis ir nosūtījušas prasīto informāciju un cik dal dalību valstis to nav darījušas. Tad mēs varētu skaidrāk redzēt, vai ir nepieciešams B plāns vai ne. Uh, Es atbalstu arī komentārus par dzīvnieku pārvadājumu likumdošanas aktiem par to, ka ir jāīsteno pastāvošie likumi, nevis jāpieņem vēl jauni, jo tas padara mūs smieklīgus uh, ražotāju un patērētāju acīs. Tālāk par importa kontroli Jūs eh, sniedzāt mums detalizētu informāciju, bet man tāds vienkārši jautājums, kā jūs vērtējat pašreizējo situāciju importu kontrolas ziņā, vai tā ir apmierinoša, neapmierinoša, jo mums būtu liederīgi to zināt, jo mums ir bažas un tās pauda desakungs attiecībā uz importu kontroli. Un eh, nobeigumā būtu varbūt liederīgi apkop apkopot, uh, kāda ietekme ir bijusi neveiksmei sarunās par inovatīviem pārtikas produktiem un ko tas nozīmē un kādi ir paredzēti nākamie soļi šajā procesā. Paldies! Paldies! Es uh, šķiet, ka mums tepat ir noticis neliels apvērsums mūsu komitejā un ir pagaidu prezidents, bet demokrātija joprojām darbojas. Tagad komisāra kungs, es gribu jums uzsvērt, ka varat mūs uztvērt kā sabiedrotos, jo šeit ir runa par mūsu visu uzticamību. Un komisija, protams, cenšas visādi jūs uh, nosvērt sev par labu, bet es uh, saku, ka mēs esam gatavi jūs atbalstīt un rūpīt, rūpēties par to, lai pieņemtie likumi tiktu īstenoti. Un tagad uh, pāris uh, komentāru par lielopu identifikāciju, ka tā varētu būt uh, liederīga tehnoloģija. Gribētu zināt, kā jūs rēķināt, kāda būtu tās īstenošanas reālie termiņi, tāpat par to, ko teica Ašvarta kungs par kritušo lopu, kritušiem lopiem un uh, Uh, paredzētajiem izņēmumiem šai jomā un gribu teikt, ka uh, ja mēs runājam par attīrēti, attālinātiem reģioniem un grūtiem laika apstākļiem, tad, ja ir runa par uh, vaitas salu, tad tas pats varbūt attiecināms būtu arī uz Skotiju. Un tad vēl tāds tehnisks jautājums. Jūs noteikti zināt no saraksts ar vairākiem deputātiem aktiem, ka šobrīd notiek sarunas uh, Britu salās un ka uh, Angļu, Skotu, uh, īru lauksaimniekiem ir uh, nopietnas problēmas ar produktu azulaks, azulaks uh, atļauju un ka uh, Mēs, protams, atbalstam arī e, zinātnes e, prasības šajomā. E, paldies priekšsēdētāji, atvainojos, ka nokavēju sanāksmes sākumu, bet diemžēl nevarēju neko darīt. Komisāra kungs, man kā putnkopim ir ļoti liela vilšanās, ka apvienotajā karalistē, kur tiek uh, Eh, ražos tik daudz olu, tad jūs sakāt, ka mūsu situācija jūs neinteresē. Jums ir tāda liela dilēma jūsu priekšā. Es saprotu, ko saka citi deputāti, ka eh, tiesību akti ir jāīsteno, bet paskatīsimies uz praktiskiem aspektiem. No nākošā gada 1. janvāra ir, eh, jums būs jāaizliedz 100 miljonu vistu turēšana būrīšos, un tas nozīmē, ka katru dienu būs jāiznīcina 80 miljonu olu un drošos apstākļos. Tas ir milzīgs uzdevums, bet ir vēl cits aspekts šīs olas tika pārdotas Eiropas Savienības tirgū, un tagad cilvēki ēdīs olas, kas tiks importētas no ārpus Eiropas. Un mēs, viņi nezinās pat, ko viņi ēd, jo nav nekāda likuma šai jomā. PTO neiebilst pret vistu turēšanu būros, to, pret to iebilst tikai Eiropas Savienība. Tātad šie simts miljoni putnu būs jāiznīcina. Un, un šīs vistas patērē uh, uz vietas audzētos kviešus, un šis tirgus arī pazudīs. Un ja mēs palūkojamies, kas notiek putnu audzēšanas jomā, tad kas notiek Spānijā? Ir jāsaprot, kāda ir reālā situācija. Paldies visiem runātājiem, godātais komisārkungs. Jūs bijāt kļuvis par jautājumu vētras mērķi Un tagad, nu, došu jums iespēju atbildēt uz uh, šiem jautājumiem, kas rāda mūsu komisijas rūpes un bažas. Komisārs, paldies! Es pateicos par visiem komentāriem un jautājumiem. Es tos augsti vērtēju. Šāda veida diskusijas arī man personiski, maniem līdzstrādniekiem palīdz uh, labāk saprast, kā kāds ir parlamenta viedoklis, kādas problēmas satrauc parlamentu, kādas ir jūsu prioritātes. Centīšos atbildēt uz uh, jūsu jautājumiem un komentāriem. Vispirms par uh, likumdošanas uh, jautājumiem attiecībā uz lauksaimniecību. Es saprotu, ka ir ļoti daudz normatīvo aktu, kas lauksaimniekiem ir jāievēro un jāizpilda. Un varu jums apliecināt, ka mans viedoklis, mans uh, nolūks ir censties racionalizēt, harmonizēt un vienkāršot uh, šo normatīvo bāzi visaptverošā veidā, kā tas ietekmē lauksaimniecību. Pirmkārt, mums ir jāanalizē, kāda ietekme ir šiem tiesību aktiem un jāizvērtē, kāds ir katra tiesību akta uh, efekts un ieguvums un kāds labums rodas sabiedrībai no šiem uh, normatīviem aktiem. Es domāju, ka tā vispārīgi runājot, mums šis process ir uh, kopīgiem spēkiem jāīsteno un jānoskaidro, kā mēs varētu vienkāršot uh, šo sistēmu un tad mēs uzlabot arī mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Tā pašā laikā mēs nekādā ziņā nedrīkstam mazināt mūsu drošības standārtus un nedrīkstam aizmirst par mūsu patērētāju interesēm saņemt uh, drošus uh, pārtiks produktus uh, veikalos. Pārtikas ražošanas sektors ir vienotā Eiropas Savienības tirgus karognesējs. Un uh, Es domāju, ka mēs ražojam labus, veselīgus pārtikas produktus uh, mūsu tirgumu un arī ir nodrošināta šo pārtikas produktu pieejamība patērētājiem. Tika runāts arī par vairākām konkrētām problēmām, un viena no problēmām, kas visvairāk izskanēja jūs runās, ir standarta attiecībā uz importētajām precēm no trešajām valstīm šajā jomā, balstoties vienkārši uz loģiku. Drošības standarti, ko mēs nosakām, eh, ir eh, vērsti uz mūsu patērētāju aizsardzību, un patērētāji ir jāaizsargā pret eh, attiecībā uz visiem tā, visām tām precēm, kas varētu būt nopērkamas mūsu uh, mazumtirzniecības uzņēmumos. Un tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai visi, visas preces, visi produkti, kas eh, nopērkam Eiropas saimnības tirgo, būtu droši neatkarīgi no tā to izcelsmes. Līdz ar to vajadzētu vienotus drošības noteikumus. No, ievērotu. Šeit ir runa par konkurētspēju. Importētie produkti salīdzinot ar Eiropas Savienības ražotājiem. Šeit ir runa par zemes izmaksām, da, darba spēku izmaksām, dažādām sistēmām, kas darbojas uh, šajās valstīs, bet mēs nedrīkstam pieļaut, kā drošības tā zemināti, lai veidotu negotīgu konkurenci mūsu ražojumiem. Un to es uzsveru arī sarunās ar trešajām valstīm, attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem. Mani, manu viedokli uh, uzklausa, un es šādu viedokli paužu komisāru kolēģijā. Mēs nedrīkstam atteikties no mūsu sanitārajiem, fitosanitārajiem standartiem. Uh, šie standarti ir kā Eiropas uh, Savienības vērtības, un tie ir jāsaglabā. Ir uh, stingra kontrole noteikti importētajām precēm, uh, it īpaši ir paaugstināts risks, kā tas ir attiecībā uz dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem. Nesen tika publicēts ziņojums par Eiropas Savienības kontroli par uh, šie, šīm importētajām precēm rezultāts ir visumā pozitīvs, bet ir arī zināmas piebildes. Un tā tad man tika uzdots jautājums, kā es vērtēju kontroli uz robežām un uh, prasību īstenošanu. Es gribu teikt, ka visumā attiecībā uz drošības prasībām mans noskaņojums ir pozitīvs, domājot par tiem rezultātiem, kādus mēs sasniedzām uh, kontrolē uz robežām. Bet ko mēs varam tomēr konstatēt? atkarībā attiecībā no tādēļ, ka gadu laikā ir izveidotas fragmentētas sistēmas, šeit ir 12 dažādas regulas, kas nosaka šo jomu. Pastāv tāda neorientēta kontrole. Un tādēļ mēs cenšamies uh, lai pārvaldība, ko mēs nosakām kontrolē, vai šī administrācija tiktu saskaņota ar uh, prognozējamo risku attiecībā uz kontrolētajām precēm. Mēs nevaram noteikt tādu situāciju, ka viens izmērs uh, dar visiem, jo tas varētu uh, pārslogot mūsu kontroles uh, jaudas un tā rezultātā varētu samazināt uh, kontroles aktivitāti. Mēs kontroli veicam balstoties uz prognozējumiem riskiem, un šāda pieeja ir ļoti labvēlīga attiecībā uz īstenotās kontrolas kvalitāti. Tāpat mums tiek īstenotas apmācības programmas, uh, attiecīgajām aģentūrām dalību valstīs. Kā jūs zināt, tā ir dalību valstu kompetence, bet mēs aktīvi īstenojam apmācības programmas, lai varētu nodrošināt, ka izvērtējuma līmenis ir salīdzināms. Komisija nesen ir nākus klajā ar priekšlikumu par importu uh, un tagad to izskata padome un parlaments, un mēs šobrīd izvērtējam mūsu importu politiku. Sarunās ar Merkosūru mēs uzstājam uz pilnīgu atbilstību mūsu importu prasībām. Mēs neesam paredzējuši nekādas atkāpes vai prasību vājināšanu. Tālāk jautājums par gaļas ražošanu un kaulu miltu izmantošanu. Kā Nikolson kungs norādīja, mēs esam pārdzīvojuši ļoti sarežģītu periodi, tīpaši apvienotā karalistē ir izveidotas dažādas procedūras, uh, lai novērstu šādas situācijas atkārtošanos, un mūsu veiktie pasākumi ir apliecinājuši savu efektivitāti, šī slimība ir praktiski izskausta. Un tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem šajos jautājumos. Mums tomēr ir arī jāreaģē uz pastāvošo situāciju. Un kas šobrīd tiek piedāvāts, ir uh, tas, ka gaļa un kālu milti, kas iegūti no cūkām, varētu tikt izmantoti eh, putnu barot, putnu gaļa un kālu milti varētu tikt izmantoti cūku kopībā, bet lielopu gaļas un kaulu miltu izmantošana lobarībā joprojām būtu aizliegta. Un ir iespējams arī veikt uh, kontroli, uh, analīzes, lai noteiktu dažādu sugu uh, olbaltumu klātbūtni. Tālāk par aitu identifikāciju. Mēs redzu, kā šis process attīstās un kā šī sistēma varētu ietekmēt lauksaimnieku darbu. Un lauksaimniekus satrauc tas, ka šāda, uh, lai šāda aitu identifikācija tiktu veikta saprātīgi, nevis vienkārši tādu birokrātisku prasību īstenošanai. Uh, un arī mūsu veterinārais dienests ir apmeklējis apvienoto karalisti un pagājušajā nedēļā apmeklējis Skotiju, un mēs sekojam, uzraugām šo procesu, šo situāciju. Mēs uh, nosūtām arī kontrolieris uz vietām uz Īriju, Spāniju un Portugāli. Uh, lai veiktu auditu, un mēs sagatavojam ziņojumu, lai uh, atspoguļotu uh, tās mācības, ko mēs varam gūt no faktu noskaidrošanas misijām uz vietām. Uh, šī lopu iezīmēšana, identifikācijas uh, sistēma ir būtiska. Es runāju par dzīvnieku veselības jautājumiem. Un varbūt šeit ir zināmas pretrunas konstatējams. Es par klonēšanu runēšu vēlāk, bet viens no jautājumiem, kas tiek pacelts klonēšanas sakarā, ir runa par izsekojamību. Kā nodrošināt šo izsekojamību? Tā tad Mums ir jāsaprot, ka ja daži mums uh, saka, ir jā, jāanalizē tas sloks, ko šāda aitu iezīmēšana uzliek loksaim, lauksaimniekiem, un tai pašā laikā tiek runāts par pasākumu ieviešanu, kas prasītu lielāku identifikācijas, uh, plašāku identifikācijas izmantošanu. Tātad mums ir jāizlem, kādā virzienā tad mēs īsti dodamies. Tas ir tas uh, jautājums. Tālāk par uh, vistu būriem. Dējai vistu būriem, jā, es varu redzēt, ka tā ir viena no jūsu komitejas prioritātēm. Tātad par dējai e vistu būriem šis jautājums ir ļoti būtisks un tas, es ar to saskāros jau uzsākot uh, pildīt savus pienākumus um, savā amatā. Un šeit ir divi pamat jautājumi. Mēs pirmkārt neatkāpsimies no tās nostājas, kas ir ierakstītas tiesību aktos. Tas ir skaidri izskanējis padomē, ka daži dalību valsts prasīja atlikt uh, šī, šo tiesību aktu spēkā stāšanās datumu. Es atteicos uh, šādu prasību izpildīt, un to esmu darījis vairāk kārt. Jo šeit ir runa par mūsu uzticamību. Un mums ir jāpārāk jāpanāk tas, ka tad, kad tiek pieņemti noteikumi un pārējais periodi tiek no, nosacīti, ka tie ir jāievēro, jārespektē. Jo dažās valstīs, piemēram, manā valstī, dažkārt nekas nenotiek līdz tam brīdim, kad gandrīz jau ir par vēlu. Uh, Kādēļ tad tiek noteikti pārējais periodi? Tie ir eh, jāuztver nopietni. Pārējais periodi ir noteikti, lai palīdzētu ražotājiem pies, pielāgoties situācijai, jaunai situācijai. Un šīs pārējais periods bija 12 gadi. Mums bija iespēja 12 gadu laikā atrisināt situāciju, kas skardēja vistus un, un šos būrus. Un tādēļ mums ir jāpanāk, lai Eh, šīs normas tiktu ievērotas. Bet, kā jau es uh, norādīju, ir joprojām valstis, kas neievēro šos noteikumus. Un mēs padomē vismaz prasām, lai mums tiktu sniegt informāciju. Un tad, tad jūs jautājāt par B plānu. Ir eh, B, C, D, E un F plāns varbūt iespējams, bet mums ir jāzina, kāda ir reālā situācija uz vietām pēdējais runātais Eņukungs teica, ka mēs tad varētu šīs, tad mums būtu šīs vistas jānokauj. Un šķiet vakar Itāļi uh, valdība konfiscēja miljonu vistu, tādēļ, ka uh, šie būri joprojām tika izmantot. Es nezinu, ko tagad ar šīm vistām darīs. Uh, varbūt tiešām, uh, ka es, es ļoti ceru, ka dzīvno, dzīvnieku labturības apsvērumu dēļ mēs tagad nesāksim izkaut šos, šos mājputnus. Un uh, mums, protams, ir jāsaprot, kādi, kādas ir uh, mūsu lēmumu sekas, kā tas ietekmēs pārtiks ražotājus, tirgus, pat patērētāju importu. Šobrīd mēs olas Eiropas Savienībā neimportējam, mēs spējam paši nodrošināt pieprasījumu. Mums ir jādomā, ko tad mēs tagad darīsim. Es tiešām gaidu, līdz manā rīcībā būs pilna informācija un tad mēs samērīgā un gudrā veidā varētu izvērtēt, kādas varētu būt sekas mūsu iecerētiem pasākumiem. Mēs vēlamies novērst negodīgu konkurenci. Tas ir viens no pamatnoteikumiem. Mēs nevēlamies, lai būtu tāda situācija, ka olas, kas ražotas uh, vistu fermās, kas neievēro noteikumus, konkurētu ar olām, kas eh, tiek ražots vajās, tajās valstīs, kas pilnībā ievēro šos noteikumus. Tas ir, tas ir viens no pamat nosacījumiem. Ja, piemēram, eh, tādā valstī kā Polijā 80% vistu fermu neatbilst prasībām, ko tad mēs darīsim? Vai tad mēs tagad sagrausim polijas uh, tirgu un pie, piespiedīsim, lai polija importē olas. Es uh, vienkārši mīnu piemērus šeit, lai parādītu, cik svarīgi ir, lai mums, mūsu rīcībā būtu visi fakti. Ir 15 dalību valstis šobrīd, kas nav vēl mums iesniegušas informāciju. Kopš uh, manas uh, pēdējās uzstāšanās padome man saka, ka tagad četras no šīm valstīm ir atsūtījušas informāciju. Dažas valstis uh, apgalvo, ka tās ir pilnībā ieviestušas šīs prasības, tikai nav nosūtījušas informāciju. Es ceru, ka tā tas arī ir. Bet mēs pastāvīgi cenšamies gūt informāciju. Un tāda ir mūsu nostāja šajā jautājumā. Par dioksīnu. Mēs esam pastāvīgi runājuši ar Vācijas valdību, esmu sazvanījies eh, vairāk kārt ar ministru, lai eh, sekotu situācijas attīstībai. Pēc manām domām dioksīna incidents um, mums apliecina, ka sistēma darbojas. Ja sistēmas tiek atbilstoši pārvaldīts, tās darbojas lai kādi noteikumi, regulas un direktīvas tiktu pieņemtas, mēs nevaram garantēt, ka nebūs kāds noziedznieks, kas centīsies sistēmu apiet. Mums ir nepieciešama tāda politika un procedūras uz vietām, kas tad, ja kaut kas tam līdzīgs notiktu, uzreiz mums sūtītu brīdinājumu signālu un nodrošinātu ātru rīcību, ātru iejaukšanos. Un šī izsekojamības sistēma, kas mums šai jomā darbojās, tiešām bija efektīva. Vācijā varēja identificēt uh, barības uh, partijas, kas tika nosūtīts uz attiecīgām fermām un varēja šīs fermas identificēt un slēgt un pārbaudīt visus produktus, ražojumus, kas uh, nāca no šīm fermām. Un līdz ar to nebija tāda īsta veselības apdraudējuma, uh, pārtikā. Tāpat tika slēgti arī lobarības ražošanas uzņēmumi un tika iznīcināti visi aizdomīgie produkti. Un pēc tam šīs fermas tika eh, sakārtotas, eh, iz, eh, iztīrītas, lai tās varētu atkal izmantot mums ir uh, sistēmas, kas darbojās. Dažkārt mēs sūdzamies par papildu slogu, papildu izmaksām, bet ja notiek kaut kas tāds kā šajā gadījumā, tad uh, tas mums apliecina, palīdz mums saprast, cik šādas sistēmas ir lietderīgas. Hauslinkungs man jautāja, kādēļ es esmu, esot pret, pret pozitīvo sarakstu uh, dzīvnieku barībai. Mans viedoklis ir tāds, ka ir, ja šāds uh, pozitīvais saraksts pa, pastāv, tas liecina, ka tiek uh, ievēroti drošības noteikumi. Bet, ja izrādās, ka daži produkti ir bīstami, tad ir jārīkojas. Es nedomāju, ka mums būtu uh, Uh, jānorāda, ka tas ir pozitīvais saraksts. Tad jautājums, kas tad ir šis negatīvais? Ja kaut kas negatīvs ir, tad to vispār nedrīkstētu tirgot. Un tas ir mans galvenais arguments pret uh, virzību šādā virzienā. Par ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs esam uh, izteikuši savu priekšlikumu dot dalību valstīm tiesības izlemt vai atļaut ģēmo audzēšanu. Mēs esam precizējuši šos priekšlikumus pēc uh, sarunām padomē un uh, sarunām ar parlamentu par tiem mēr, iemesliem, kas ir dalību valsts pieņemto lēmumu pamatā. Un, manuprāt, mums veidojas tāda vispārēja sapratne par to, kādi ir šie iemesli. Es domāju, ka ir pietiekami daudz lēmumu, lai dalību valsts pieņemtu lēmumus. Un viens no pamata iemesliem, ja es, teiksim, būtu dalību valsts, vai ja es domāju par savu valsti, kas ir maza valsts, es teiktu, ka zemes izmantošana ir viens no galveniem iemesliem, kas tiktu izmantots uh, lauksaimniecībā izmantojamā zeme un tās ekonomiskā un sociālā uh, izmantošana, tie mērķi, kam zeme tiek piešķirta. un, teiksim, varētu plānot uh, zemes izmantošanu tā, ka ir kāda valsts, kurā audzē tikai izmant, kurā ir uh, tikai bioloģiskā lauksaimniecība pieļaujama. Vai, teiksim, mēs varam nolēmt, ka kāds uh, reģions ir paredzēts tikai bioloģiskai lauksaimniecībai un cits reģions ir masu ražošanai paredzēts. Tātad šis uh, zemes plānošanas jēdziens ir viens no pamatiemesliem, kādēļ šādi lēmumi varētu tikt pieņemti. Tā vienkāršoti runājot, ja ģēmo audzēšanas atļauja tiktu pieņemta tādēļ, ka nav nekāda riska veselībai un videi, tad uh, pie šiem jautājumiem nevajadzētu atkal atgriezties, nosakot ierobežojums. Tālāk pa, komentārs uh, par to, ko teica Bovēkungs. Jūs zinat, ko mēs darām attiecībā uz ģēmu. EFSA ir ieteikusi jaunas uh, procedūras ieviest attiecībā uz atļauju izsniegšanu Un tagad es uh, rosinu sabiedriskas debatas par šo procedūru. Mēs organizēju divus interesantus seminārus ar zinātniekiem un politiķiem, kas pārstāv visu viedokļu spektru attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Viņi varēs visus šos jautājumus izdiskutēt, ne tikai paust savu viedokli, bet uzklausīt arī citus viedokļus. Un es, ko es ar to vēlos panākt? Es vēlos, lai mēs varētu izveidot tādu sistēmu, ka vairākums cilvēku, varbūt ne pilnīgi visi, bet vairākums atbalstītu šādu atļauju izsniegšanas procedūru. Un mans mērķis ir izveidot tieši tādu procedūru lai arī neatkarīgie zinātnieki varētu veikt analīzes, lai tiktu veikta tirgus uzraudzība un uh, sekots uh, visā dažādiem incidentiem. Un mani dienesti pēc dažu dienu laikā nāks klajā ar mūsu ziņojumu par ģenētiski modificētu organismu sociāli ekonomiskajiem aspektiem. Uh, tas balstās uz uh, to datu analīzi, kas tika saņemti no dalību valstīm. Jāsaka, ka šo datu gan nebija necik daudz. Un Patiesībā atkal tas viss nebalstījās uz praktiskiem novērojumiem, jo vairumā valstu ģēmo neaudzē. Uh, šeit bija vienkārši paust šo valstu viedoklis, un tas varbūt nenāk par labu šim ziņojumam, ko mēs cenšamies sagatavot, bet mēs cenšamies veikt labāko iespējamo analīzi Uh, balstoties uz dalību valstu nosūtītiem materiāliem, un šis uh, ziņojums pavisam drīz tiks publiskots. Uh, tāpat uh, es uh, vēlos likt uzsvaru uz atbildību, uz inovācijām, kas ir ieviestas atbildīgi, kas dotu labumu sabiedrībai. Uh, Un tāpēc es arī vēlos saprast, kāds ir labums no jebkura produkta, kas nonāk tirgū. Es ne, neesmu par vai pret ģenētiski modificētajiem organismiem, tāpat arī es neesmu par vai pret klonēšanu, bet uh, es esmu atvērts inovācijām, es nevēlos eh, tās bloķēt nekādā veidā, un es domāju, ka es izdarītu ļoti lielu lāču pakalpojumu sadarbi, sabiedrībai, Eiropas iedzīvotājiem, ja es vienkārši aizvērtu savus ausis un acis eh, tām inovācijām, kas aktualizējas visapkārt mums, un tas būtībā ir jautājums par mūsu nākotni. Mums ir jābūt ļoti atvērtiem, bet te pašā laikā arī piesardzīgiem un jāievēro proporcionalitāte. Uh, Un arī ir jāmeklē zinātniskie pamatojumi, tas ir svarīgi. Mums reizēm ir jāgūst uzticība, un tas ir iespējams zinātnes ceļā. Tā gada laikā, kur es pavadīju šajā amatā, esmu sapratis, ka mēs atsakāmies no zinātniskiem spriedumiem tad, kad ja šie spriedumi neatbilst tām atbildēm, ko mēs vēlamies dzirdēt. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpamatojas uz zinātnes slēdzieniem. Runājot par ģēmo, es uzskatu, ka ir jābūt objektīviem, un tikai tādā veidā mēs varam nonākt pie kādas nostājas. Runājot par klonēšanas jautājumu, Eh, preses konferences laikā man jautāja, vai es pats ēstu klonētu gaļu. Es teicu, jā, es ēstu, jo šī gaļa ir droša. Nav ne mazāko šaubu par to, ka nav nekādu veselības problēmu saistībā ar šo klonēto gaļu bet var rasties labturības problēmas. Aktuālais jautājums saistībā ar klonēto gaļu ir dzīvnieku labturība, nevis veselība. Tāpēc virzīsim savu domāšanu pareizajā gultnē. Kāds man jautāja, vai es vēlos pasargāt patērētājs no klonētas gaļas? Nē, te nav nekā, nekā tāda, no kā viņu būtu jā, jāaizsargā, jo šeit nav bīstamības vai riska. Tomēr Eiropā mēs vadāmies pēc vērtībām, un viena no mūsu galvenajām vērtībām ir dzīvnieku labturība. Mēs izteicām priekšlikumu, kurā norādījām, ka klonēšana patiešām varētu sagādāt ar dzīvnieku labturību saistītas problēmas. Un Eiropā mēs uh, aktualizējam moratoriju par klonēšanas tehniku un par eh, tādu pārtikas produktu izmantošanu, kuriem ir eh, izcelsme, kas saistīta ar klonēšanu. Es ierosināju izstrādāt eh, tiesību aktu priekšlikumu līdz 2013. gadam jā, iespējams, ka process paildzināsies un arī šis termiņš nobīdīsies, taču šajā tiesību aktu priekšlikumā paredzēts sniegt uh, kopsavilkumu, vispārēju kopsavilkumu par šo klonēšanas problemātiku. Uh, mums šajos priekšlikumos ir jāiekļauj dati, šie priekšlikumi nedrīkst būt vispārīgi. Mums ir jāzina, kāda tad ir faktiskā situācija, jo šobrīd mēs to vēl nezinām. Situācija ir ārkārtīgi liberāla, ar klonētu gaļu, ar izcelsmi, ar eh, pārtiku, kurā ir zinām izcelsmi. Mēs nezinām, kas notiek Eiropā, un mēs mēģinām ieviest zināmus likumus, zinām regulējumu. Mēs arī ierosinām produktu izcelsmes izsakojamību, lai mēs uh, zinātu, ar ko tad mēs īsti nodarbojamies. Kad es pirmoreiz sāku strādāt pie šī klonēšanas jautājuma, bija viedoklis, ka nav iespējams izsekot uh, uh, dzīvnieku izcelsmi. Jā, tur vajadzētu kaut kā viņus identificēt, marķēt, un kā tad mēs to darīsim. Uh, bet kad eh, tika. Kad tika jautāts, cik tad ir klonēto dzīvnieku, man atbildēja 50. Nu, pieņemot lēmumus, ir jāapzina fakti, lai saprastu, par ko tad mēs īsti runājam. Un uh, sarunu ceļā mēs eh, nonācām pie dzīvnieku izcelsmes, izsakojamības, pie eh, dzīvnieku eh, pēcteču izsakojamības. Un padomē tika nolemts, pieņemts lēmums marķēt to gaļu, kas cēlusies no klonēta dzīvnieku pirmās pēcteču paudzes bet tas ir jādara tādā ceļā, lai neradītu jaunu slogu zemniekiem. Tāpēc mēs nolēmām, ka ir nepieciešams ietekmes izvērtējums, jo, ja mēs runājam par tādas pārtikas marķēšanu, kurā ir klonēta dzīvnieku izcēlesme, tad jautājums ir par to, vai mēs marķēsim hamburgerus, salāmī, saldējumu. Ir jābūt ietekmes izvērtējumam, lai mēs zinātu, kurp tad mēs virzāmies. Kā jau teicu, šeit nav veselības apdraudējuma. Ir jautājums par labturību, un tas ir īpaši aktuāls arī, kad jārunā par klonētu dzīvnieku pēstečiem. Un tāds ir arī mans viedoklis. Kā tad mēs rīkosimies tālāk? Žēl, ka klonēšana tika izmantota par savu veidu svīru jauno pārtikas eh, produktu direktīvā, es domāju, ka mēs tādajādi zaudējām ļoti labu direktīvu. Šis dokuments varētu būt varējis ieviest lielāku kārtību šajā jomā, būtu varējis ieviest eh, lielāku konkrētību gan ražotājiem, gan tirgumu. Es savus dienestus aicinu rīkoties ātri, mēģināt eh, atkal aktualizēt šo jauno pārtiks produktu direktīvu, bet tam man ir vajadzīgs parlamenta atbalsts. Es nevēlos, lai par mani padomātu, ka es šeit eh, mēģinu panākt kaut kādu savu interešu izpildīšanu, lai, lai apietu, piemēram, klonēšanas jautājumus. Nē, tā tas nav. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga šī jauno pārtiks produktu direktīva. Jā, mums tā jau ir, bet tajā ir vajadzīgi grozījumi. Un es vēlētos, lai šis tiesību akts uh, virzītos tālāk. Pirmajā lasījumā jau tika panākta vienošanās, un mums ir ātri jārīkojas arī ar klonēšanas jautājumu, lai izstrādātu leģislatīvu priekšlikumu. Un uh, eh, tos arī vēlētos paveikt bet es gribu caurskatām diskusiju ar parlamentu un padomi, lai varētu nodrošināt turpmāko virzību šajā gultnē un ātri. Un pirms priekšlikuma izstrādes es gribētu diskutēt gan ar jūsu komiteju, gan ar Enviju Šķiet, ka uh, ir, ir uh, manā rīcībā ir korekcijas attiecībā uz labot informāciju attiecībā uz būru vistu olām. Tātad mums ir dati no astoņām valstīm. Vēl nav saņemti dati no astoņām valstīm. Un uh, es nezinu, varbūt ir kāds svarīgs aspekts, uz ko es vēl neesmu atbildējis. Nu, ja tā ir, tad atvainojiet. Grazie. Al... Paldies Džonam Dalī, paldies par um, to, ka sniedzāt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Protams, viedokļi var būt atšķirīgi, pieeja var būt atšķirīga, bet katrā ziņa jūsu um, zinātniskā pieeja un es būtiskā mūsu uh, palīdzēs virzīties uz priekšu. Mēs tagad izsludinam minūtes pārtrauku un pēc tam pār, skatīsim Oslinga ziņojumu par bioloģisko produktu mārķējumu.